Žemīnas kundze, ja paldies priekšsādātāji, es vēlējos eh, izmantot šo iespēju par to, ka izmantot iespēju, ka ir pilna plenārsēžu zāle un norādīt, ka šī ir Eiropas diena, ir terorismu puru diena, ar kur mēs pieminam 11. mārta terorisma uzbrukums Madridē. Un pēc tam īsi es vēlos uz to norādīt. Teroristi nogalina dažus cilvēkus, lai terorizētu mūs visus, un jebkurš var kļūt par terorismu upuri. Thank you for that important point. Now, Mr. Forenza. Paldies. Tālāk Forenzas kungs. Mr. Forenza, you have, madam, I beg your pardon. Grazie, Presidente. Paldies priekšsādātājiem. Jā, es vēlējos norādīt. Mums ir spēkā noteikumi par rasistiskumu uzvedību. Ja parlamenta deputāts apsauc Romu kopienas cilvēkus nopietnā televīzijas kanāla programmā, uh, izmanto rasistiskus termins apzīmējums, viņš tāda arī, tad es vēlos tam pievērst uzmanību un vēlos, lai es teiktu, nosodījumu banānu nokungam. Could, could, could I please could I clarify for the House, please? Could, Lūdzu, vai es varētu paskaidrot visiem deputātiem šādu situāciju? Ok, ok. Mr. Golniš. Golniš kungs, vai es lūdzu apsēdīs, apsēdīsties, jo es vēlos jums kaut ko pateikt, ko es vēlos, lai jūs uzklausat. Rēģēt uz pēdējo komentāru, Žemenes kundze priekšsēdētājs ir nācis klēr savu paziņojumu par šo situāciju. Viņam, protams, nav nekādu papildus pilnvaru ārpus parlamentu, bet paldies, ka jūs aktualizējot šo jautājumu. Tagad ķeramies pie balsošanas. Valēsas kungs sagatavoties ziņojums par kopīgiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm. Okay. Mr. Golnish, could I, could I ask you, please? Golnish kungs, lūdzu, mēģinu, lūdzu, uzklausiet. Es vērsīšos tātad pie attiecīga mūsu eh, dienesta, lai tie jums paskaidrot šo jautājumu par reglamentu. Bet tagad es tomēr turēšos pie šīs kārtības, ka tāda būs balsošana, un tomēr papildus jātiks skaidrots arī jūsu pieprasījums. Un es aicinātu jūs ar cieņu izturēties pret visu parlamentu un kolēģiem. Pēc nobalsojums sākam balsot par iepriekš izsludināto jautājumu. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk ziņojums, Duda ziņojums, stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Melkalni. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk dodot sagatavotais ziņojums Savienības darīkots augstākā labuma lielopai gaļai un cūgaļai, maiputnu gaļai, kviešiem. Mm, balsojam, personāla balsojam. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk arī Dūdas kungs sagatavotais ziņojums. Turcijas izcelsmes lauksamniecības produktu imports savienībā. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk vēl viens Dudas kungs sagatavotais ziņojums arī par Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Mato ziņojums vidusjūras vispārējās un etas komisijas izveidi. Pēc nobalsojums balsojam. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Rekners kundze ziņojums par imunitāti. Ar roku pacelšanu. Kas par? Kas pret? Aptures. Pieņemts. Tālāk. Lūdzu ziņojums par imunitāti. Arī aicinu pacelt rokas, kas ir par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk Fernandeša ziņojums par pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu godījumu ar grozījumu 1. numur 1. Personāla balsojums. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk A grozījums ar roku pacelšanu par, pret, atturas. Tālāk grozījums 9. grozījums personālbalsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Manuprāt, bija skaidrs. Tālāk 11. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 16. Personālbalsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. Personālbalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums ar roku pacelšanu par. Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas noraidīts. 26. par pret atturas noraidīts. 27. par nē, tas būs ar personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Pēc no balsojums. Sākam balsot. Pēc no balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 7. par. Pret atturas noraidīts. Un gala balsojums par rezolūcijas priekšlikumu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot! <laughs> Pieņemts. Tālāk. Pirinska ziņojums. Jā, apsveicam, protams, referentu par 2016. gada ziņojums par ESA finansiālo interesu aizsardzību. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim šo elektroniski. Balsam elektroniski par trešo grozījumu. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais par. pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski pirmo grozījumu. Lūdzu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais par. Bija skaidrs, bet jūs uzstājat balsot par elektroniski, par otro. Tad balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot par otro tātad. Noraidīts. Astotais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais. Personobalsojums. Sākam balsot. Lūdzu, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Par 54. punktu. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim šo elektroniski. Par 57. punktu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. Pasmabalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Gala balsojums par rezolūcijas priekšlikumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Piedošana, pasteidzos. Beidz bal beidzam balsot. Pieņemts. Nu, diezgan iespaidīgi balss pārsvar. Tālāk ķeramies Melkans 2014. gada progresa ziņojums. By, uh, show... Pirmais grozījums balsojam paceļot rokas, kas par pret. Atturas noraidīts. Astotais grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums divās daļās, kas par pirmo daļu, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta vēlos pārbaudīt rezultātu, balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Septītais grozījums. Kas par? Es atvainojos, kolēģi, šis uh, grozījums atkrīt, jo pieņem ceturtais grozījums, tātad trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Labi, Pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski par otro grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tagad piektais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā, kas par pret atturas un rezolūcija ir pieņemta. Paldies, kolēģi! Nākamais balsojums par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas 2014. gada progresa ziņojumu. Pirmais punkts, kas par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums tagad kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais grozījums kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums kas par? Pret atturas, noraidīts. Astotais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Astotais punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Devītais punkts, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par devīto punktu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. D apsvērums, kas par pret atturas pieņemts. Un gala balsojums par rezolūciju kopumā, kas par pret atturas kolēģi un rezolūcija ir pieņemta. Nākamais balsojums ir par Serbijas 2014. gada progresa ziņojumu. Balsojam par otro grozījumu. Kas par? Pret. Apturas. Noraidīts. Pirmais grozījums. Kas par? Pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojot elektroniski par pirmo grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. grozījums ir noraidīts. Trešais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par trešo grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 37. punkts, kas par pret pret atturas pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā. Balsojam, kas par, kas pret atturas rezolūcija pieņemta. Nākamais balsojums ir Kosovas integrācijas process. Un sākam ar trešo grozījumu. Kas par? Pret? atturas noraidīts. Devītais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par Es atvainojos, kolēģi, vai jūs vēlējāties pārbaudīt rezultātu par devīto grozījumu? Labi, sākam balsot elektroniski. Devītais grozījums. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par? Es, at... jā, es atvainojos, lūdzu. Priekšsēdētā jūs minējāt nepareizu skaitli, kad mēs pārbaudījām pēdējo balsēm. Runa bija par devīto grozījumu, saka priekšsēdētāji. Man nav ierakstīts šeit balsošanas sarakstā, ka tas būtu atsaukts. Tātad es gribēju precizēt. Devītais grozījums tika atsaukts, bet pēc tam iesniegts vēlreiz. Mēs par to balsojām, un šis grozījums ir noraidīts. Tagad balsojam par ceturto grozījumu, paceļot rokas. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sestais grozījums, kas par? Pret? atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Un noslēguma balsojums, kas par pret atturas pieņemts. Paldies, kolēģi, pārējām pie Rozatī ziņojuma un balsojam par otro grozījumu. Kas par pret? atturas noraidīts. Balsojam par rezolūciju personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Nākamais ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinācijas pusgadu. Uh, Prieto ziņojums. Par pirmo punktu balsojam, kas bija par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais punkts. Kas par pret atturas pieņemts? Trešais punkts trīs daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa. Kas par pret atturas pieņemta. Trešā daļa. Kas par pret atturas pieņemta. Ceturtais punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemta. 16. punkts, pirmā daļa, kas par pret, atturas, pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 17. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 24. punkts. Kas par pret atturas pieņemta pārbaudīšu rezultātu. Balsojam elektroniski par 24. punktu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam tagad balsot. Un šis punkts ir pieņemts. Tagad 29. punkts trīs daļās. Par pirmo daļu balsojam personālā balsojumā. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa, arī personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa, arī personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. un šī daļa ir noraidīta ar pavisam nelielu pārsvaru. Trešai, 33. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemta. 34. punkts, kas par? Pret atturas noraidīts. 44. punkts divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. Sestais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Tagad 47. punkts divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. punkts, kas par pret atturas pieņemts. 50. punkts divās daļās, kas par pirmo daļu pret, atturas, pieņemta, otrā daļa, kas par, pret, atturas, vēlos pārbaudīt rezultātu, balsojam elektroniski par 50. punktu otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 50, 52. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa, kas par? Pret, atturas, pieņemta. Astotais grozījums ir atsaukts. Tagad 56. punkts divās daļās, kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. 50. 65. grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. pieņemta. Otrā daļa arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. 71. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas noraidīta, otrā daļa, kas pār, pret, atturas pieņemta, 74. punkts, kas pār, pret, atturas pieņemts, 70. Jā, kolēģi, jūs vēlējāties pārbaudīt rezultātu, pa, labi balsojam elektroniski par 74. punktu. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas. Pieņemt. Otrā daļa, kas pār? Pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 75. punktu otro daļu. Beidzām balsot. Pieņemta. Tagad trešā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Ceturtais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. punkts, kas par pret atturas pieņemta. Piektais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. Devītais grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. N apsvērums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Dubultvē apsvērums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Noslēguma balsojums, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņēmts. Paldies, kolēģi. Pārējām pie nākamā balsojuma. Tas ir Gals Pelcas ziņojums par Eiropas pusgadu 2015. gadā. Tagad 17. punkts divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Labi, balsosim elektroniski. Vai visi nobalsojuši kolēģi? Beidzam balsot. Un pieņemts par rezolūciju kopumā personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezolūcija ir pieņemta. Nā... Tālāk balsojām par eh, bērnu seksuālu izmantošanu internetā. 15. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? atturs pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturs pieņemts. Tālāk 16. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts pieņemts. 18. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Apsvērumu daļas punkts L par pret atturs pieņemts. M punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Personālais balsojums, galīgais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, kolēģi! Colleagues, if, if I could ask, please, for some... Kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu, atstājot zāli, jo mēs pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem. Golniš kungs, es noprecizēju jūsu jautājumu, un es uh, došu jums vārdu, lai arī tas īsti neatbilst nolikumam. Golniš kungs, vārds jums, lūdzu. Madame la, Madame la Présidente. Priekšsēdētāji esmu konstatējis, ka jūs devāt vārdu uh, reglamenta uh, punktiem jautājumā, kam nebija nekāda sakara ar to, kas tika runāts šorīt debatēs un. Un es uh, norādīju ļoti skaidri un precīzi jau agrāk, par kādu reglamentu punktu es uh, gribēju runāt. Jūs teicāt eh, diezgan īpatnējus vārdus. Ierodoties Strasbūrā, mūsu kolēģi un asistenti un mēs, mēs uzzinājām no preses, ka Šulca kungs ir publiski eh, pirms eh, Francijas vēlēšanām prasīs Tieslietu ministra izmeklēt situāciju pirms uzsākt uh, Eiropas uh, dienesta uzsākto izmeklēšanu, un tas iet pretēji likumam. Un viņš pat mūs neuzklausīja, lai publiski izteiktu savus uh, apvainojumus. Pārkāpjot 11. pielikumu 2. punktu, 5. apakšpunktu par iekšējām izmeklēšanām, viņš pārkāpa konfidencialitātes uh, nosacījums 5. pāntu tajā pašā pielikumā, un viņam vajadzēja mums skaidri paskaidrot. Viņš savā rīcībā bija negodīgs, diskriminējošs un nepareizi norādīja, ka mūsu asistenti neatbilstoši darbojās parlamenta praksē. Un ja viņš turpinās šādā veidā, tad viņam vajadzēs aplūkot visus deputātus, visus asistentus un sākot pašam ar savu sociālistu grupu, jo uh, Šāda ātra situācijas pārskatīšana ļāvusi man aplūkot deviņu viņa pašas grupas uh, asistentu darbības pārskatīšanu, kas veic ļoti būtiskas politiskas funkcijas. Es visā savā parlamentārā darbībā neesmu vēl redzējis, ka parlamenta priekšstādātājs uh, eh, rīkotos tādā veidā.